kungs, arī es apsveicu šo e, normatīvo aktu, kas nodrošinās es līmeņa aizsardzību. Četrās es dalībvalstīs nebija nekāda veida aizsardzības likumos. Mums ir jādomā par to, kā es naudas izsaimniekošanu nepieļaut, jo krāpšanas ir reāls. Ir krāpšanas gadījumi, arī mums Čehijā tādi ir bijuši un tādēļ ir jāsargā tie, kas ziņo par šādiem pārkāpumiem. Viņiem ir jānodrošina aizsardzība šiem trauksmes cēlājiem e, un arī konfidencialitāte. Bet es vēl sacītu, ka mums ir arī jāsargā otra puse e, no viltus trauksmes cēlājiem, jo šādu rīku var arī negodprātīgi izmantot, kur ir šķirka vietnē, kur uh, ir leģitīma ziņošana par pārkāpumiem un kur ir uh, viltus trauksmes celšana. Domāsim par abām pusēm. Neaizmirsīsim to. Paldies, saka priekšsēdis, un tagad klīnca ziņojums par. Un atkal pirmais uzstāsies Polčāka kungs. Paldies, priekšsēža kungs. Vēlos īpaši uzsvērt, ka kolektīvu ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana ļoti svarīga, tā ir Eiropas interesēs. Mēs runājam par likumdošanas aktu kas nodrošinās labāku ēstiesību ievērošanu. Ļoti labi, ka mēs uh, atbalstījām Klīnca kunga priešlikumu. Tas veicinās ieguldījumu fondu pārobežu izplatību jo mēs atbalstīsim, sargāsim investors, protams, joprojām pastāv šķēršļi. Bet ļoti labi, ka mēs esam šo tekstu atbalstījuši. Paldies! Otrs klīnce ziņojums par regulu Un mēs ar Šmita kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, protams, mēs visi krājam pensijas kā privātos pensiju fondos, tā arī citur. Un šie akciju fondi iegulda dažādos eh, fondos, tādējādi nodrošinot mūsu mūsu pensijas. Jā, ļoti labi, ka eh, mēs uzņemamies atbildību par saviem nākotnes pensiju apjomiem, un tomēr tas ir saistīts ar veselu virkni e, problēma tādā ziņā, ka brīva kapitāla pārvietošanās iekšējā tirgū jūs e, piedāvājiet investēt eh, pašiem, tātad privātpersonām, investēt pašām pensiju fondā, bet tas ir kā ielaist cilvēku bez jau kāda aprīkojuma džungļos. Cilvēkiem nav pietiekamas prasmes, tāpēc es eh, neatbalstīju šo direktīvu, jo tā nerunā par to, kā reāli palīdzēt cilvēkiem. Gracias. Nuevo informe, Simon, señor. Paldies, un Messeršmit kungs arī būs pirmais, kas uzstāsies par Saimona kunga, Zīmona kunga ziņojumu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Kad es vēlējos runāt šajās debatēs, tad eh, tiešām Ir jāsaprot, ka Rietuma Eiropas valstis eh, vēlas eh, kopīgi izveidot noteikumus eh, brīvajai ekonomikai, nosacījumus kapitāla brīvai plūsmai, un tomēr ir parādījusies tendence, un īpaši Eiropas parlamentā tā ir stipra, ka mēs ārkārtīgi uzmanīgi klausamies, ko saka citi citi. Amerikāņi ir skaidri pateikuši, ko viņi vēlas. Viņi ir pateikuši, ka, piemēram, Amerikā daudz kas nedarbojas. Mēs Dānijā esam mēģinājuši pasargāt mūsu ekonomiskās sistēmas mugurkaulu, proti reāli kredītu sistēmu mājokļiem. Bet eh, šajā eh, bāzes komitejā Es eh, ceru, ka nākamais eh, parlaments varēs darboties eh, labāk, jo, piemēram, Bāzeles komiteja neatbilst nedz Eiropas labākai nākotnē, nedz arī mūsu Dānijas izvirzītajām prasībām. Nākamais Polčaku. Ďakujem, pane predsedo, za udelenie. Paldies, priekšsēža kungs. Es atbalstīju ziņojumu tādēļ, ka tas palīdzēs pārvarēt 2008. gada finanšu krīzes sekas. Toreiz visas problēmas vēl neatrisinājām, Eiropas banka sistēma vēl netika pienācīgi stabilizēta. Riski ir jāturpina mazināt, tas ir arī ticis darīts, esam risinājuši to parlamenta grozījumi kas tika pieņemti ziņojumā, arī ir eh, apsveicami. Te ir lūna par caurspīdīgumu, ziņošanu, um, finanses sektorā strādājušo pienākumiem. Tas ir svarīgi. Sviras princips eh, šeit tiek iedarbināts. Mm, tautsēmniecības izaugsmi ir jāveicina. Tas viss ir atbalstām. Paldies, Kelī kungs, nākamais. Es atbalstīju kapitāla prasības prasību direktīvu, kas uh, ir solis uz finanšu stabilitāti. Tādējādi tiks uzlaboti apstākļi pakalpojumiem, uh, precēm, stiprinās uh, preču tirgiem, uh, Eiropas banku sektoru. No tā iegūs arī mazie vidēji uzņēmumi. Es atbalstu elastīgas uh, Eh, noteikums, kas atbalsta mazo video uzņēmumu izaugsmu, bet arī attiecas eh, eh, elastīgi pret bankām. Tas viss arī palīdzēs stiprināt Eiropas tautsainicību pēc krīzes periodā. Ir panācis labs līdzsvars starp šīm interesēm. Sīmona kungs un viņa kolēģi ir paveikuši labu darbu. Paldies! Paldies. Tagad Fernandesa kunga ziņojums. Pirmais uzteiksies Marijas kungs. Ir eh, tā tad eh, runa par eh, vērtspapīriem, kas ir nodrošināti ar valsts obligācijām. taču šādi netiks visi Eirozonas problēmas trūkumi eh, atrisināti. Varbūt derētu Drāgī kunga politiku arī aplūkot. Drāgī kungs eh, Grieķijas obligāciju, uz Grieķijas obligācijām neatiecinājušas savus pieņemtos pasākumus. Uh, Tādējādi Grieķijas tautsaimniecībā eh, tika mazināta likviditāte, tā ir tautsaimniecība, kuru trojka ir sagrāvusi. Mums vajadzētu vēl noteikumus, kas atbalstītu tādas valstis, kurām ir līdzīgas problēmas kā Grieķijai, lai tās spētu savest savu tautsaimniecību atkal kārtībā jāņem vērā. Eh, ka eh, Grieķija ir Eirozonas dalībvalsts tomēr un arī tās problēmas ir jāatrisina. Paldies, Marijas kungs, tagad karasa ziņojums. Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tīrgi, Eiropas saimnības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas sistēmisko risku kolēģijas izveidošana. Gelī kungs tātad. atbalsta, atbalsta esošās direktīvas grozījumus, tie ir nepieciešami. E, sadarbības platformas tiek izveidotas, kas uzlabos komunikācijas starp e, nacionālo valstu uzraudzības iestādēm e, apdrošināšanu jomā. Tā ir pieeja, kas ir balstīta uz patērētāju interesēm, es to atbalstu. Uh, sadarbības starp dalībvalstīm jāuzlabo, patērētāju intereses tiks efektīvāk sargātas. Vienotais apdrošināšana tirgus ir jāstiprina. Finanšu uzraudzībā mums ir ciešāk jāsadarbojas. Eiropas um, Eiropas un nacionālo interešu eh, kompetenču starpā ir ievērots labs īsvars, veiksmīgs darbs. Apsveicu referentus. Paldies! Un tagad par Ferbera kungas ziņojumu skaidrojumi. Vārds atkal Kelija kungam lūdzu. Jā, vēlos pateikties kolēģim Markusam Ferberam. Tā tad investīciju brokeru eh, sabiedrību eh, darbs ir jāsakārto, pretējā gadījumā var rasties sistēmiski riski tautsaimniecībai. Ļoti pamatoti, ka šie riski tiek mazināti, uh, Viņi ir jāpakļauj tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas arī uz bankām. Bet mazākiem nesistēmiskām investīciju firmām ir jā, jāattiecina eh, elastīgāki noteikumi. Investīciju fondiem ir svarīga nozīme e tautsēmniecības atlapšanā Eh, un tādēļ arī šajā jomā tautsēmniec, eh, normatīva akti ir jāsakārto, šis ir viens solis tajā virzienā, tas ir apsveicami. Paldies tagad eh, par Kalveta kunga ziņojumu um, un uh, par paredzamu, paredzamu darbu nosacījumiem Eiropas saimnībā. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Šī e, direktīva gala beigās e, balsojot tika uzlabota, un paredzami un pāredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ir svarīgi kā darba devējiem, tā arī darba ņēmējiem, jo tās sniedz abām iesaistītajām pusēm e, drošību par to un pārliecību par to, ka informācija ir adekvāta, tātad eh, darba ņēmēji var zināt, ko viņi var prasīt no darba devējiem. Trialogā panāktais ir uzteicams, jo kā darba ņēmēji, tā darba devēji no tā tikai iegūs. Tāpēc es balsoju par šo ziņojumu. Strādājošie darba ņēmēji ātrāk uzzinās par viņu tiesībām un viņiem būs uh, agrāk un vieglāk pieejams eh, stabils nodarbinātības ceļš. Un tomēr eh, darba gaitā izrādījās arī vājie punkti dažādu dalību valstu darba tirgos, un arī administratīvās nastas samazināšana nevedās tik labi, kā mēs vēlējāmies. Nākamais Drujevska kungs. Jāpaldies, es jau pietiekami bieži esmu uzsvērs to, cik ārkārtīgi uh, lēni darbojas parlamentu un komisijas birokrātiskā mašinērija, bet eh, šobrīd direktīva tika pieņemta 91. gadā, un tagad mēs to pārskatījām. Es atvainojos, ir pagājuši gandrīz 30 gadi ilgs laiks, lai darba tirgu kaut ko sakārtotu, un darba tirgus ir jau pamatīgi mainījies. Uh, Es vēlētos pateikties tulkiem. Viņiem nav bijis viegls pēdējais gads, un es vēlētos visiem pateikties. Un man priekšā fotogrāfs mēģina mani fotografēt. Paldies! Jūs visu laiku atrodaties mākslīgi apgaismotās telpās, un bieži vien tieši darbiniekiem un tulkiem fotogrāfam paldies. Mēs nepasakamies pietiekam bieži un pietiekam pazemīgi. Paldies! Paldies, eh, nākamais eh, Meierkungs, Meierskundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, beidzot ar lielu prieku balsoju par šo ziņojumu. Sociāldemokrāti un eh, liberālā grupa ir cīnījušies zobiem nagiem par šiem jauniem noteikumiem, kuri sniegs miljoniem strādājošo jaunas tiesības. Viņiem būs lielākas tiesības paturēt savu darba vietu. Man jau ir apnicis un apriebies dzirdēt visu laiku no strādājošajiem, kur ir smagi strādājuši gadu desmitiem, bet nezinu, kas notiks rīt ar viņu darba dienu jo pēdējā brīdī bez kompensācijas viņas no darba var patriekt. Viņiem nav nekas zināms par jauniem darba nosacījumiem, par e, jaunām maiņām. Viņus var mētāt no vienas maiņas uz otru. Mēs šobrīd iestājāmies par šiem cilvēkiem un ar to arī visus mūs apsveicu. Prieksēdētājs, paldies! Nākamais Marijas kungs lūdzu. Paldies, e, prieksēdētāja kungs! paredzami un paredzami darba nosacījumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu dzīvē. Šeit jau izskanēja, direktīva ir tika pieņemta 91. gadā, un tajā tika atrunāti noteikumi to aizsardzībai, kur strādā um, neadekvātus darba laikus, kuriem ir īsi laika termiņā ierobežoti līgumi. Un šajā 91. gada direktīvā uh, jau parādījās tas, ka šo e, īstermiņa līgumu beigu gadījumā ir paredzēta zināma kompensācija. Un, ja kompensācija nav izmaksāta, tad e, viņiem ir e, jāpagarina līgums. Patiesībā No tā šobrīd cieša Grieķijas skolotāji. Grieķijas valsts viņus nodarbina, bet uh, mēs vēlamies, lai Grieķija labāk izpildītu 91. gada direktīvu un visiem skolotājiem, kuri ir palikuši bez darba, piedāvāt ilglaicīgus līgumus. Paldies, nākamais man Mikinkungs lūdzu. Uh, Paldies, prieksēdētāja kungs, dārgie kolēģi! Es eh, arī balsoju par šo direktīvu, kur ar kur tiek iedibināti minimāliem noteikumi strādājošo aizsardzībai Eiropā. Tādējādi tiks labāk atrunātas attiecības starp eh, darba ņēmēju un darba devēju. Šie darba noteikumi ir viens no diskriminācijas izskaudzošās likumdošanas eh, flagmaņiem. Mūsu iedzīvotājiem ir nepieciešama labāka paredzamība darba līgumos, un mums ir jāizskauž šī nepatīkamā prakse dažādu apsvērumu dēļ strādājošajiem piedāvāt īstermiņu konfliktu, īstermiņu, kom, īstermiņu līgumu, atvainojos. Īpaši tas attiecās uz privāto sektoru. Paldies! Gracias. Paldies! Nākamais Hovarda kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es arī ar lielu prieku balsoju par šo ziņojumu, jo, manuprāt, tas ir pirmais reālais solis tajā, ka mēs šo problēmu nulles stundu līguma kontrakti apzināmies. Un tāpēc nav neadekvāti, bija tikai un vienīgi adekvāti pieprasīt, lai tie, kuri veic vienādu darbu, saņemtu vienādu samaksu. Tāpēc tik ļoti svarīgi ir atrunāt attiecības starp darba ņēmēju un darba devēju tieši šādu kontra līgumu gadījumā. Mēs neprasam pārāk daudz, mēs neprasam ko neiespējamu. Tikai paredzamas darba stundas un paredzamu darba laiku vismaz pārskatāmā nākotnē. Jo tas ir tikai un vienīgi adekvāti, ka cilvēki vēlas plānot savu budžetu vairākus mēnešus vismaz uz priekšu. Tāpēc eh, ir neadekvāti, ka vairākus um, vairākas kompānijas pieprasa, lai strādājošie paši maksātu par saviem apmācības kursiem. Nākamais, ka Puto kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Burtiski pēdējos gados um, mēs esam Eh, piedzīvojuši dažādu apstākļu dēļ darba tirgus diversifikāciju. Digitalizācija ir viens no šādiem iemesliem. Līdz ar to attiecības starp darba devēju un ņēmēju ir ļoti daudzšķautņainas. Un no nodarbinātības viedokļa raugoties, mēs esam pieņēmuši kā caurskatāmības direktīvu, tātad visiem jau no paša sākuma stājoties darba attiecībās būs skaidrs, eh, skaidri darba noteikumi. Un eh, darba devējam būs jāizskaidro darba devējam viņu tiesības. Līdz ar to darba devējs nevarēs piespiest strādājošo strādāt tā saucamos nulles stundu līgumus vai likt strādāt ar ļoti īsu brīdinājumu termiņu. Uh, Tādējādi mēs stiprinam sociālo pilāru un esam pārliecināti, ka, pārliecināts, ka tas veicinās labākas Eiropas eh, iecementēšanu. Paldies, un tagad par Eiropas darba iestādi. Pirmā šaudrobas kundze, lūdzu. Jāsam, eh, na... Paldies, priekšēdētāji. Es atbalstīju šo tekstu par Eiropas darba iestādi. Es neesmu par jaunu aģentūru izveidi, bet tomēr atbalstīju šo ziņojumu, jo ir būtiski kontrolēt, kā tiek īstenota Eiropas Savienības likumdošana strādājošo nosūtīšanā. Tad likumi ir jāpilda uh, daudz efektīvāk nodarbinātības jomā. Uh, Tāpēc eh, Eiropas darba iestādē, kā aģentūrai, nevajadzētu savās aktivitātēs atkārtot citu aģentūru darbību, un Eiropas parlamentam ir jākontrolē, kas notiek. Es gribētu arī, lai darba iestāde vislabāk atrastos Slovākijā. Palmer kungs konservatīvās valdības darbs nu, izrādījies neefektīvs. Un mēs redzam, ka pat mums ir arvien vairāk jāizmanto tādas kā labdarības virtuves, lai cilvēkiem būtu ko ēst arvien vairāk cilvēku strādā nedrošos apstākļos ar sliktiem darba līgumiem, un pēc dažām nedēļām tiks ievēlēti jaunie deputāti, kas jācer strādās konstruktīvi Eiropas parlamentā, lai panāktu, lai darba tirgu valdītu vienlīdzība un taisnīgums un sociāla drošība un cilvēkiem, kas smagi strādā, ir jābūt labi pārstāvētiem Eiropas parlamentā. Paldies, Zdroģievska kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par Eiropas darba iestādi, mēs minējām, protams, arī mobilitāti, un iepriekšējā sasaukuma laikā tā ir kļuvusi divkārt nu, apjomīgāka. Bet tas nenozīmē uzlabošanos, tas nozīmē, ka daudzas problēmas ir palikušas neatrisinātas. Un es gribētu teikt paldies Tautas partijas politiskajai grupai par sadarbību pēdējo piecu gadu laikā. Uh, sadarboties nevienmēr bija vienkārši, bet bieži man tas sagādāja prieku. Gribu teikt paldies Kamēlam Majam un paldies visiem uh, Vroclavas darbiniekiem, kas mani ļoti atbalstīja. Paldies! Paldies, Marijas kungs! Paldies, priekšēdētāji. Eiropas Savienība tagad. Nu, varbūt ir, nav izvēlējusies īsto brīdi, lai dibinātu darba iestādi. Drīzāk būtu jāraugās, lai likumi tiktu īstenoti. Uh, un lai dalībvalstis, kas nepilda likumus, lai pret tām varētu vērsties ar sankcijām. Likuma akts 999 šķērsvītra 70 šī direktīva netiek ievērota, kaut gan to vajadzētu pildīt cita starpā arī Grieķijai viena ceturdaļa no mūsu skolotājiem, viņiem ir tikai tāda aizvietotāju darba vieta un darba līgums. Viņi pastāvīgi izjūt spē, spiedienu. Viņi katru gadu, viņiem ir jāatjauno līgums, viņi ir pelnījuši drošas darba vietas. Mamikina kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji, godātie kolēģi. Eiropas darba iestāde, tās organizācija, mēs to gaidījām jau ilgi, lai papildinātu vai pilnīgotu sociālo pīlāru. Tā ir domāta līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Savienībā, bet tas nedrīkstētu būt tikai informācijas centrs. Šobrīd tas ir iecerēts tā, ka tas nevarēs palīdzēt risināt darba problēmas. Manuprāt, darba iestādē ir jābūt tādai, kas varēs īstenot pasākumus, kas ir saskaņā ar sociālo kohēziju. Un es runāju tieši austrumu un centrāla Eiropas valstu vārdā tām nav uh, adekvātu sociālās aizsardzības sistēmu bezdarba gadījumā. Un jaunai iestādei ir jāgarantē augstu standartu ievērošana arī gadījumos, ja uzņēmumi tiek slēgti un darba vietas zaudētas. Paldies, Zahradila kungs! Paldies, priekšēdētāji! Priekšēdētāja kungs, sociālā politika joprojām ir sāpīgs punkts un nodarbina valdības, tāpat arī sociālās apdrošināšanas sistēmas. Es neatbalstīju šo ziņojumu, ne tikai tāpēc, ka es nedomāju, ka ir vajadzīgas jaunas aģentūras Es neatbalstīju to arī tāpēc, ka es domāju, ka šī aģentūra varētu iejaukties citu dalību valstu sociālās likumdo, sociālajā likumdošanā un darba likumdošanā, bet tā nav Eiropas Savienības kompetence. Mums ir 28, drīz būs 27 ekonomikas, citas valstis ir bagātākas, citas nabagākas, un šādā veidā mums neva, neizdosies ar šo darba iestādi visu vienādot. Paldies! Līdz ar to līdz pulksten trijiem sēdēja pārtraukums.